ļoti labi, ka šodien mēs runājam par faktu, ka šī rezolūcija nav veltīta kādai vienai konkrētai partijai, tā ir visiem ukrāņiem, un mēs to esam pieņēmuši kopā. Paldies! Vienu minūti došu vārdu gojas pārstāvim Kohličeka kungam. Pane předsedající, milé kolegyně. Paldies, priekšsēdētāji.